termins, kas tika izmantots attiecībā uz sievietēm, eh, nav eh, akceptējams. de la République du Kyrgyzstan, le Yogorku Kengesh, qui est au Parlement européen. Es eh, vēlētos sveikt mm, parlamentā Kirgistānas republikas delegāciju. Le Parlement est très honoré. De... Eiropas parlaments jūtas pagodināts par jūsu klātbūtni mūsu zālē. Mēs priecājamies, ka mūsu parlamentu starpā ir tik laba sadarbība. Tagad vēlētos norādīt attiecībā uz to, ka mums ir jārunā par regulu, kas attiecas uz importa aizsardzību. Un šī informācija ir iekļautā protokolā. Uh, trīs mēnešus.